ar apstiprinātu. Pirms mēs pievēršamies diskusijām, man ir trīs paziņojumi. Pirmkārt, kā jau jūs atceraties, priekšsādātājs 2016. gada 9. mārta plenāra sesijā noteica nekavējošu pasākumu saskaņā ar reglamentu 165. panta 3. punktu, 11. paragrāfu saskaņā ar kuru Elefterijos uh, Sinadin, Sinadinos uh, saskaņā ar reglamentu tika izraidīts no plenāras sesijas zāles. Un uh, saskaņā ar reglamenta 168. pantu 9. maijā priekšsādātājs lēma balstoties uz minētā deputāta uzvad, uzvedību piespriest viņam sodu. Tas um, sastāv no desmit uh, dienas naudu izmaksas uh, atteikuma. Otrs uh, paziņojums. Džaina Kolinsa, parlamenta deputāte, prezidentam ir iesniegusi.